Mums paziņojums vakardienas sēdes protokols un pieņa dokumentu teksti ir izdalīti. Ja, vai ir kādi komentāri? Ja komentāru nav, tad protokols.